Monsieur le Président. Priekšsēdētāj kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, man vienmēr ir prieks atgriezties šeit parlamentā, kur esmu bijis deputāts divreiz pēdējo 20 gadu laikā. Parlaments, kuru es pazīstu un par kuru politisko lomu es priecājos. Es gatavojos ekonomikas, finanšu, fiskalitātes un muitas savienības komisāra amatam Žana Kloda Junkera komisijā. Es to daru ar lepnumu, kā kāds, kas pilnībā vēlas nodoties Eiropas interešu aizstāvībai. Es tam gatavojos ar zināmu uh, piezmētību un arī ar milzīgu atbildību, apzinoties milzīgos politiskos un ekonomiskos izaicinājumus, ar kuriem mums, Eiropiešiem, ir jātiek galā. Man ir dziļa politiskā pārliecība. Mēs esam pēdējās iespējas Eiropa. Un šo pārliecību es esmu izveidojis balstoties uz savu pieredzi, kurā Eiropas lietām vienmēr ir bijusi prioritāra loma. Es esmu bijis vicepriekšsēdētājs šajā parlamentā, Eir Eiropas lietu ministrs, vicepriekšsēdētājs Eiropas lietu komisijā Nacionālajā asamblējā un visbeidzot pēdējo divu gadu laikā e Francijas ekonomikas ministrs. Ar visu savu vēsturu un ar visu savu būtību es esmu dziļi pārliecināts Eiropietis. Eiropa, manuprāt, ir mūsu gadsimta lielā politiskā epopeja. Es tik tiešām ticu, ka mūsu atšķirības mūs bagātina, ka tautu tuvināšanās ir iegūms pats par sevi, ka mēs esam spēcīgāki, kad runājam vienā balsī. Es esmu pārliecināts, ka mums šī Eiropas ideja ir ļāvusi aizmirst mūsu traģisko pagātni. Šobrīd mēs emocionāli pieminam visur Eiropā simto gads kārtu kopš Pirmā pasaules kara sākuma un 17. gads kārtu kopš sākās atbrīvošanās no nacisma barbarisma. Eiropa ir dzimusi, lai izkļūtu no šī hausu, un starp citu šīs hausas joprojām ir pie mūsu durvīm. Man ir poļu saknes no mātes puses un rumāņu saknes no tēva puses. Es nāku no ģimenes, kura piedzīvoja vakardienas pasauli, par kuru runāja Stefans Cveigs, un eh, kas ir piedzīvojis arī holokausta traģēdiju. Es esmu pārliecināts, ka mūsu kontinenta atkal apvienošanās 2004. un vēlāk arī 2007. gadā, pie kuras arī es strādāju, Tātad, tad, kad Rumānija pievienojās Eiropas Savienībai, bija vēsturiski svarīgs mirklis Eiropas civilizācijai. Gan šodien, gan vakar, gan šodien, gan rīt būt Eiropas projekta uh, vadītājiem, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Bet vienlaikus es arī zinu, ka arvien mazāk pilsoņu piekrīt šai vīzijai. Ir jāatzīst, ka Eiropa vairs nav kaut kas tāds, kas visiem ir pats par sevi saprotams. Daudz pilsoņu šobrīd ir vīlušies, tāpēc, ka Eiropa nav spējusi viņus aizsargāt, un uh, šī te Eiropas noraidīšana, uh, šī, te, šis te ekonomiskais, finansiālais nespēks, ko mēs piedzīvojam pēdējo gadu laikā, to mēs pamanām, uh, jo īpaši uh, um, nabadzīgākajās iedzīvotāju grupās. Dāmas un kungi, mēs nevaram pieprasīt no pilsoņiem, no jauniešiem būt vēl pacietīgākiem. Pilsoņi, kurus skārus ekonomiskā krīze, jaunieši, gados vecāki cilvēki, vīrieši, sievietes visās mūsu valstīs. Mēs nevaram viņiem gluži vienkārši atbildēt, priecājoties par mieru, par uh, vakardienas ienaidnieku samierināšanu. Šobrīd no mums tiek gaidīts kas cits, tie rezultāti. Un es vēlos pilnībā eh, to veicināt kopā ar jūsu atbalstu. Protams, ka mums ir jādomā par cerību, par Uh, politisko vēlmi, un tas ir mans signāls šo, šobrīd, un tas tāds arī būs visu manu mandātu laikā. Eiropa ir panākusi arī milzīgus soļus uz priekšu pēdējo gadu laikā. Es atceros, ar kādām emocijām mēs 2004. Uh, gadā priecājāmies par Eiropas Savienības paplašināšanos. Es atceros arī šīs ilgās sanāksmes ekofinu un e, citos formos. Tātad bija šīs šaubas par eiro, un mēs Ik nedēļas tikāmies, lai novērstu eirozonas sabrukšanu. Un te mums milzīgi atbalsts sniedz arī Eiropas centrālā banka. Līdz ar to spekulācijas par eirozonas sabrukšanu ir beigušās. Un um, valstis, kas uh, ir palīdzības programmā, šobrīd ir uz atveseļošanās ceļa. Banku savienība arī ir uz um, pareizā ceļa. Deficīts ir samazinājies. Pēdējo gadu laikā es esmu piedalījies visās šajās cīņās, un pārliecināts Eiropietis es ar to lepojos, bet vienlaikus mums ir jābūt, um, mums ir jāatzīst, ka pat ja um, finanšu stabilitāte ir absolūti nepieciešama, pilsoņi sagaida no mums arī sociālo progresu, izaugsmi, nodarbinātību. Mums ir jātiek galā ar izaicinājumu, kur mums izvirza mūsu kontinenta ekonomiskā lejupslīde. Un tieši pie tā es strādāšu, sadarbojoties kopā ar jums. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, es priecājos šobrīd pilnībā kalpot Eiropas vispārējām interesēm, strādāt Eiropas komisijā kopā ar Eiropas parlamentu. Es esmu tam gatavs. Tūdaļ pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām es diskutēju par šo jautājumu ar Junkeru kungu, un man ir vēlme strādāt pilnībā sadarbojoties ar visiem kolēģiem, vicepriekšsādātājiem vice un eh, komisāriem, jo ir nepieciešama apņēmīga rīcība no visiem, lai mēs izkļūtu no šīs krīzes, un es sava uzdevuma augstumos esmu gatavs sniegt savu ārtavu. Es lieliski apzinos šīs institūcijas lomu un komisārus. Starp citu, eh, vēlos atzīmēt arī lielisko sadarbību, kas man ir bijusi kā eh, ministram ar Oli Rēnu, Aļģirs eh, Semet un Mišelu Barņē. Dāmas un kungi, mums priekšā ļoti daudz darba, un es vēlētos to īstenot, esot prasīgs un vienlaikus arī ievērojot demokrātiju un parlamentu mūsu darba ceļš būs ļoti prasīgs. Tas nozīmē, ka mums ir jāpanāk tas, lai ekonomika kalpotu pilsoņiem, uzņēmumiem, un es ieguldīšu visu savu enerģiju dubultajā cīņā, kas mums jāīsteno. Tātad no vienas puses aizsargājot ekonomisko stabilitāti, no otras puses veicinot izaugsmi. Mums ir jāpārtrauc pretstatīt šos abus ārkārtīgi svarīgos principus Personīgi uzbrukumi, politiskā kritika. Mēs visi lieliski zinām, ka nav iespējama izaugsme bez uh, publisko un privāto parādu samazināšanas, bet nav iespējams arī neko atrisināt bez izaugsmes. Tātad ir nepieciešami šie abi faktori vienlaikus. Es šeit apņemos ievērot uh, budžeta noteikums un panākt to, lai tos ievēro visas dalībvalstis. Ir nepieciešams attiekties pret visām dalībvalstīm, mazām un lielām, ievērojot visus noteikumus. Un jūs varat uh, eh, palstīties uz, jūs varat paļauties uz mani. Un es noteikti garantēšu to, ka visi tik tiešām spēlēs pēc mūsu kopīgiem noteikumiem. Paralēli mums ir jāpārdomā mūsu politika Eiropas līmenī. Eiropas ekonomikas plānošanas pusgada stiprināšana, Eiropas 2020. gada stratēģijas pārskatīšana un vadlīnijas, kuras pieteica Žansklauds Junkers, dod mums e, iespēju diskutēt par šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Esmu apņēmies stiprināt eirozonu. Tas nozīmē gan uh, padziļināšanu institucionālā un politiskā izpratnē, uh, un tās instrumentu funkcionēšanas uzlabošanu un arī Eirozonas paplašināšanos uz citām dalībvalstīm, kas atbild kritērijiem. Es eh, smagi cīnījos, lai saglabātu eiro krīzes laikā. Es to darīšu kopā ar Valdi Dombrovski, jo es tiešām ticu, un mēs abi ticam, ka eh, mūsu kopīgajai valūtai ir nākotne. Es gribētu eh, vēlreiz uzsvērt, ka esmu Uh, gatavs strādāt, lai atjaunot izaugsmi. Mēs nevaram, mums nevajadzētu uh, pieņemt nākamajam gadam uh, vēl vienu nulles izaugsmas scenāriju. Pēc sešu gadu krīzes Uh, kopējās investīcijas Eiropas Savienībā joprojām ir par 17% zemāks nekā 2007. gadā. Es kopā ar kolēģiem strādāšu, lai um, šo 300 miljārdu investīciju plānu, kur pieteica Junker kungs, padarītu par realitāti. Eiropai steidzami ir vajadzīgs investīcijas, gan valsts, gan privātās investīcijas, lai radītu jaunus uzņēmumus, jaunas darba vietas un infrastruktūru, kas būs vajadzīga nākotnē. Es smagi strādāšu, lai šos mērķus turpmākajos mēnešos sasniegtu kopā ar Jirki Katainen un Jonatanu Hillu. Es arī ceru, ka izaugsmas atgriešanās eh, novedīs pie lielākas sociālās eh, taisnīguma mūsu pilsoņu vidū. Mums ir jālabo tās kļūdas, ko ir ir eh, pielaidusi ekonomikas krīze. Pārāk daudz eh, cilvēku mūsu kontinentā ir cietuši no krīzes. Un šeit atkal mums nevajadzētu pieņemt, eh, ka bezdarbs pieauga līdz pat 11,2 procentiem Un jauniešu vidū tas ir par 23,3%. Ekonomikas izaugsmē ir jābūt ilgtspējīgai, tai ir jārada darbvietas nākotnē, lai atjaunotu pilsoņu uzticību Eiropā. Un šajā jautājumā Marijanai Taisinai un man ir ļoti uh, līdzīgs skatījums. Mums ir uh, nepieciešams sociālā, uh, sociālais taisnīgums uh, un uh, es uzņemšos savas in, in, pienākumus arī eh, nodokļu un fiskālās politikas jomā. Cīnīšos pret fiskālo, ehm, tātad pret nodokļu paradīzēm, un tas ir arī gan ekonomiski, gan ētisku apsvērumu dēļ. Mums ir jāpārtrauc banku noslēpums Eiropā, mums ir jāiet atkal par šo ceļu, jāturpina pa to iet, kā to nolēma G20, automātiskajai informācijas apmaiņai ir jākļūst par uh, noteikumu Eiropā un standārtu globālā līmenī. Uh, Jūs varat rēķināties ar manu atbalstu šajā cīņā. Es arī sniegšu savu atbalstu 11 dalību valstīm, kuras ir izlēmušas um, ieviest finanšu transakciju nodokli ar pastiprinātās sadarbības uh, starpniecību. Es kā ministrs ar Volgangu Šoevlu atbalstīju šo iniciatīvu un es to turpināšu darīt kā Eiropas komisijas uh, biedrs. Uh, Un neaizmirsīsim arī eh, muitas politiku, kas eh, skar ļoti konkrētus jautājumus eh, attiecībā uz mūsu pilsoņu un MVU aizsardzību šajā globalizētajā pasaulē. Mums būs jāstrādā kopā, lai izveidotu jauno savienības muitas kodeksu līdz 2016. gada maijam. Pie tā cieši strādāšu kopā ar IMCO un INTA komitejām. Suķi. Lūk, daži no jomām, pie kurām es strādāšu kopā ar jūsu atbalstu. Žans Klots Junkers vēlējās komisiju, kas būtu efektīgāka, konsekventāka, un šīs komisijas ietvaros es vēlos būt Eiropas interešu garants. Es vēlētos pateikt Eiropas ekonomisko interešu garants. Rūpīgs mūsu kopīgo noteikumu garants. Kopīgo iniciatīvu veicinātājs, veicinot izaugsmu un nodarbinātību. Es jau šobrīd varu iedomāties dažus jautājumus, kurus uzdosiet. Es esmu francūzs, esmu sociāldemokrāts un par to nesārkstu. Bet es vēlos arī pavisam skaidri un formāli pateikt, ka es, um, pildot savas funkcijas, nebūšu kādas valsts vai partijas vēstnieks. Es būšu Eiropas komisārs, kas pilnībā nodod šim uzdevumam un rīkojas neatkarīgi neatkarīgi no visām privātajām nacionālām interesēm, kopā ar jums es vēlos kalpot Eiropas idejai. Es teicu, ka mēs esam pēdējās um, iespējas Eiropa. Es tam tik tiešām ticu. Eiropa ir brīnišķīgs politiskais projekts, un kā jebkurš šāds projekts, tā nav neievainojama un mūžīga. Man uh, ar manām funkcijām būs zināms ambīcijas un arī joma, kurā jāstrādā, un es būšu gatavs sastrādāties tieši kopā ar jums, ar parlamentu. Uh, Es ceru ar, eh, sastrādāties ar jums un ar abām, eh, abiem ģenerāla direktorātiem, un es to darīšu respektējot šo parlamentu, ar kuru es lepojos un kurā arī es pats esmu strādājis. Man ir ļoti ilga pieredze, un es lieliski apzinos, cik ļoti demokrātiskā atbildība ir svarīga mūsu institūcijām, un tāpēc tas man būs ārkārtīgi svarīgs princips priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es vēlos būt atbildīgs komisārs un eh, sekot šai te demokrātiskajai pārliecībai. Es ceru uz jūsu atbalstu, lai tiktu galā ar izaicinājumiem, kas mūs sagaida, un esmu gatavs atklāt atbildēt uz visiem jautājumiem, kādi tiks uzdot šajā uzklausīšanā. Paldies!